przewodniczący! E, koleżanki i koledzy, wznawiam posiedzenie. E, pro... Godātie kolēģi, atsāksim darbu. Iepriekšējā sanāksmes protokols ir izplatīts. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Līdz ar to protokols ir apstiprināts. Nākamais jautājums darba kārtībā šodien ir komisijas paziņojums. Mēs uzklausīsim Eiropas komisijas priekšsēdētāju par ekonomikas pārvaldību un par nacionālo budžetu uzraudzību. Man ir prieks vēlreiz sveikt šodien plenārsesijā komisijas priekšsēdētāju Barozo kungu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Ekonomiskā pārvaldība ir tiešām nozīmīgs solis kopīgā Eiropas Savienības nākotnē. Mēs līdz šim esam daudz runājuši par padzinātu ekonomisko pārvaldību un sadarbību. Jau 93. gadā, diemžēl, šo ideju noraidīja. Tad, kad komisija vēlreiz šo jautājumu aktualizēja un piedāvāja jaunu ziņojumu, norādot, ka 2008. gadā jau mēs aicinām uzsākt šo padzināto sadarbību, diemžēl arī tas toreiz netika uzklausīts. Nu, un tagad mēs esam nonākuši jaunā situācijā. Komisārs Olī Rein no savas puses jau arī šo jautājumu aktualizējis un pārnājis arī jums. Un jau vairākas reizes komisija ir norādījusi, ka tiks iesniegts priekšlikums, lai veidotu Eiropas ekonomiskās pārvaldības uh, spēcīgu komandu, lai mēs arī nodrošinātu šādu ciešāku sadarbību. Diemžēl mums ar vienu nav šādu mandātu. Tikai pēcamāja laikā mēs redzam, ka valdību vadītāji ir sapratuši šo nozīmi, un tagad komisija 12. maijā ir nākus klājā ar priekšlikumu. Un kopā ar Eiropas parlamentu ir risinājusi, esam risinājuši nopietnas debates Un tas augstākais punkts bija Eiropas Savienības padomas diskusijas. Šajā mērā tika panākt vienprātība, ko atspoguļo arī padomas lēmums. Komisija vairākas reizes jau iepriekš ir norādījusi un pagājušo nedēļu, trešdien, pieņem lēmumu par priekšlikumu izstrādi, un ja jūs arī to pieņemsiet kā likumdošanas aktu, tad tas tiešām varēs stāties spēkā jau 2011. gadā. Šis priekšlikums nedrīkst vairāk no, uh, to vilcināt. Mums, protams, ir arī jāatzīst likumiskais ietvers, bet reizē mēs jau redzam, ka Lisabonas līgums mums pilnībā paver vairākas iespējas, kuras mēs varam izmantot. Mēs nedrīkstam vairāk vilcināties. Eiropas iedzīvotāji, Eiropas uzņēmējdarbība pieprasa iniciatīvas no mūsu puses. Un mums ir tieši atbildība, un mums ir jārīkojas tagad. Godātie deputāti! Ekonomiskā krīze Eiropas Savienību ir nostādījusi ārkārtīgi nopietnā situācijā, daudz pārbaužu priekšā. Ekonomiskās pārvaldības jautājums ir tikai viens no Eiropas Savienības iespējamām atbildēm uz šo krīzi. Atbilde ir daudz plašāka. Tas paredz arī vispārēju finanšu tirgus regulāciju un kopējo Eiropas uzraudzības arhitektūras izveidošanu. Mēs runājam, ka šo Vienošanos mēs sagaidām, ka mēs panāksim pāris dienu laikā. Lai tas tiešām jau varētu sākt būt pilnā, pilnvērs sāktos spēkā jau stātos spēkā 2011. gadā. Visi pasākumi, kas ir vērsti uz finanšu stabilitātes nodrošināšanu, paredz ir jāievara konkrēts procedūras, un īpaši, kas ir noteikts attiecībā uz eiro mehānismu. Un, visbeidzot, Eiropas 2020 stratēģija ir vērsta uz jaunu darbvietu radīšanu. Mūsu atbildi krīzē ir skaidra. Mēs konsolidējam un mēs modernizējam. Mēs arī sagatavojam savu tirgus un sociālo atbildīgu ekonomiku nākotnes reformām. Un kāds tad ir šīs īpašais Eiropas ekonomikas pārvaldes uzdevums? Uh, Iepriekšējie mēneši paredzējuši, parādījuši, ka Eiropai ir jāspēj rēģēt uz visiem tiem spiedieniem, ko tā saskars, uz, kas tiek izdarīt uz ekonomiku un valūtu. Mēs apzināmies reālus riskus, un mēs esam tiem veiksmīgi stājušies pretī. Bet mēs esam arī reizē konstatējuši, ka mums ir zinām trūkumi tieši mūsu sistēmā. Un tieši tāpēc esmu ieradies pie jums Eiropas parlamentā, lai jūs iepazīstinātu ar mūsu priekšlikumu, ko jau iznācām klājā 12. maijā. Tas arī atspoguļots vēlāk jūnija sanāksmēs. Un tagad komisija ir gatava nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumiem līdz septembrim. Mēs gribam parādīt, cik lielā mērā tas būs iegums, ņemot vērā Eiropas padomis darba grupas uh, izstrādātos priekšlikumus ir pienācis īstais brīdis tiešām rīkoties, un es ceru, ka visam drīz mēs arī jums varēsim piedāvāt konkrēts likumdošanas priekšlikums. Ekonomiskās pārvaldības uzdevums ir nodrošināt efektīvus noteikumus. Līgums šobrīd, kas spēkā, mums dod pilnas iespējas tā rīkoties, un esmu pārliecināts, ka mums arī būs pareizā atbilde. Mums vajag nodrošināt spēcīgāku uzraucības režīmu, tas nozīmē, ka mēs plašāk un stingrāk ievērosim budžeta, ekonomikas un arī struktūrālās politikas. Atzīstot reizē arī katras dalībvalsts īpatnības. Tam ir jābūt režīmam, kas atspūkļo arī uh, Eiropas valstu uh, īpatnības, kas ir viens no mūsu kopējās ekonomikas mugurkaula. Bet Mums ir jārīkojas kopīgi, un mums ir jāveic vairāk soļi, mums ir jānodrošina arī lielāka caurskatāmība ex ante dalībvalstīs. Ja dalībvalstis iesniedz savas stabilitātes un konvenģētas programmas un īstenotās vienlaicīgi, tad mēs tiešām varēsim īstenot šo vienoto pieeju. Šī Eiropas pieeja kļūs par milzīgu iegumu visām dalībvalstīm, ja viņas kopīgi analizē, plāno savus nacionālos budžetus saskaņā nacionālo kompetenci un nacionālām procedūrām. Otkārt, uh, mēs saredzam milzīgas iespējas, ko dos īstenošana, labāka īstenošana. Tas nozīmē, ka mēs varam izmantot tos instrumentus, kas ļauj labāk īstenot šos finanšu instrumentus, lai nodrošinātu stabilitāti un izaugsmi. Mēs neskatāmies tikai uz deficīta kritērijiem, bet arī uz parādu, lai šie kritēriji tiešām tiktu īstenoti. Un tāpēc jāparedz sankcijas sankcijas jau nav nemaz jāizmanto. Tās pirmkārt jau darbojas kā um, rosinājums tiešām ievērot šos notiekumus, un, bet noteikumiem pašiem ir jābūt ļoti stingriem. Gribu uzsvērt, ka bez spēcīgiem um, bonusiem un arī sankciju veidiem mēs nespēsim nodrošināt ticamu Eiropas pārvaldību, ekonomiku. Un šie noteikumi ir jābūt stingriem, un ja valsts tos neievēro, tad viņam jāreķinās arī sankcijām. Un šīm sankcijām ir jābūt spēkā visās dalībvalstīs. Pret visām var vērst šīs sankcijas uz vienādiem noteikumiem. Eiropas parlamentam un komisija ir uzdevums to nodrošināt. Par finanšu sankcijām tālāk. Mēs gribam tiešām tās balstīt uz kopējo daudzgadu finanšu plānu līdz 2014. gadam, lai visas dalībvalstīs tiešām uh, apzinātos, ka viņas zaudēs Eiropas Savienības līdzekļus, ja viņas neievēros fiskālos noteikumus. Šo noteikumu ievērošana ir jābūt automātiskai. Mēs runājam šeit par izaugsmas un attīstības pakta koriģējošo roku. Un, ja šī noteikuma netiek ievērota, tad automātiski stājas spēkā sankcijas. Tas nozīmē, ka rīcība seko pirms lietas nonāk ārpus kontrolas. Nu, un mēs redzam, ka šādi noteikumi prasa labu gribu un arī disciplīnu. Šobrīd problēma ir tā, ka nav šādu mehānismu, kas varētu palīdzēt risināt problēmas, kas jau sāk samilst sauktos labajos, jeb treknajos gados. Treškārt, uzraudzībai ir jāietver visi elementi, Un mēs nedrīkstam koncentrēt tikai uzmanību uz fiskāliem pasākumiem. Mums ir jānodrošina visi instrumenti, kas ļauj atklāt makroekonomikas trūkums dalībvalstīs. Iesaistot Eiropas Savienības kopējos spēkus un īpaši Eirozonas valstis, mēs varam nodrošināt šo precīzo atskaites kritēriju ievērošanu. Mēs izmantojam plašu šos atskaites kritērijus un nodrošinām lai tiktu saskaņoto atbilstība, un līdz ar to arī paredzēt konkrēts mehānismus situāciju novēršanai. Ceturtkārt, līdzsakušiem finanšu noteikumiem mums ir jāveicina arī inovācijas un tirzniecību, ārējā tirzniecība, kas varētu arī veicināt Eiropas ekonomikas atvesinošanos. 2020 šī lūk ir stratēģija, kas tieši šīs mērķus nosauc vārdā. Tie ir uzstādīti, tagad ir laiks tos īstenot lai arī nacionālās un Eiropas Savienības praktiskās politikas tiešām tiktu saskaņots un arī novest šo mērķu pie šī mērķa sasniegšanas. Piekārt, gribu norādīt, cik svarīgi tiešām ir finanšu tirgu regulācija, lai tā būtu caurskatāma. Mums tā ir jāpieņem iespējami saulēcīgi, iespējami drīz. Es gribu uzsvērt vairākas lietas. Mēs norādām, ka šī regula tās sniedz konkrēts atbildes uz tiem sarežģījumiem, kurus piedzīvo eiro valūta. Reizē tā arī norāda kopējo ieguldījumu kopējā finanšu globālajā tirgū. Eiropas Savienībai tagad ir jānodrošina visi instrumenti, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu eiro valūtas uzticamību. Šobrīd mēs runājam par nopietniem jautājumiem, nevis tikai kaut kādiem tehniskiem jautājumiem, bet gan patiešām par eiro kā valūtas nākotni un mūsu kopējo Eiropas projektu. Lai to visu nodrošinātu, mums bez jebkādiem šaubām ir jānodrošina šīs nozīmīgās pārmaiņas. Un ekonomikas pārvalde nav nekas tāds, ko jau mēs visi pazīstam. Tam, tas nedrīkst būt ierastā kārtība. Tas ir nopietns pavērsienu punkts, lai arī mēs nodrošinātu struktūrālās reformas, mēs nodrošinātu tiešām nozīmīgās pārmaiņas kopējā ekonomikas un monetārajā savienībā. Budžeta uzraudzība paredzētās reformas. Ir nozīmīgi instrumenti, nozīmīgi soļi kopējā Eiropas Savienības stratēģijā. Tā nav vienkārši cita kārtējā stratēģija, tā ir nopietna ekonomika stratēģija Eiropas Savienībai. Bet katrā ziņā jūs varat izmantot šo Eiropas stratēģiju tikai tad, ja jums tiešām ir nopietna ekonomikas pārvaldība. Šo sankciju un bonusu sistēmu ir efektīvi tikai tad, ja mēs varam, protams, to attiecināt plašāk. Mēs redzam, mums ir valstis, kas ir ieviesušas eiro, un tām dalībvalstīm ir šis kopējais labums - eiro. Un nav pieņemams, ka atsevišķu dalībvalstu neveiksmīga un nemākulīga rīcība noved pie riskiem un attrauc citas dalībvalstis. Līdz ar to mums jāparedz tāda sistēma, kas ļauj saglabāt īpatnības konkrētās dalībvalstīs, dalībvalstis, kas ir arī Eirozonas loceklis, un arī starp tām dalībvalstīm, kāds ir šīs īpatnības, kuras vēl nav pievienojušās Eirozonai. Eiropas komisijas priekšlikums sniedz konkrētu vēsti, konkrētu ziņu, norādot, ka Eiropas saimnība ir gatava stāties pretī šiem sarežģījumiem, ka mēs esam gatavi risināt uzdevumus un kopīgiem spēkiem arī uzlabot šos priekšlikumus, tos pieslīpēt ar savstarpēju uzticību Citsot, un kopīgā nākotnē, kopīgā ar partneriem, norādīt to, ka mēs esam gatavi darīt visu, lai nosargātu mūsu kopējo valūtu eiro. Eiropas komisijas uzdevums ir šīs institīvas arī turpināt izstrādāt kopējo interešu vadā. Mēs esam gatavi un esam pārliecināti, ka šis priekšlikums ir pareizā atbilde Eiropas nākotnē. Paldies! Dziękuję, e, panie przewodniczący. Za... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka jūs tiešām esat tagad uzrunājis un nodrošinājis šo ievadu mūsu kopīgām debatēm. Tagad mēs izklausīsim deputāts, kas sākumā uzstāsies politisko grupu vārdā. Un uzreiz došu vārdu pat mana kolai. Tautas partijas vārdā lūdzu. Baruso. Lielas paldies. Lielas paldies priekšsādātāji. Komisāra kungs. Jūsu priekšlikumi ir ārkārtīgi nozīmīgi, tas būtisks ieguldījums tālāk ekonomiskās pārvaldības stiprināšanā Eiropā. Un tāpēc gribētu jūs uzslavēt. Jūs esat aktīvi darbojušies šajā jomā un nevis tikai sēdējuši un gaidījuši, ko, ar ko nāks klajā darba grupa. Tautas partija atbalsta šos priekšlikumus. Un kopā ar jums un padomu mēs labprāt strādātu plecu pie pleca, lai šīs stratēģijas un šos priekšlikums arī īstenot. Bet, protams, ir jāspēr arī tālāk soļi, jāveido kopienas mēroga pieeja ne tikai šeit no iestāžu putēm, bet drīzāk jāveido tāda arī komisijas neatkarīgāka loma. Padomē jādarbojas kopā ar valst, dalību valstīm un ar Eiropas parlamentu. Tautas partija uzskata, ka šie ir tie fakti, kas, ko nedrīkstam aizmirst tajā brīdī, kad domājam par priekšlikumiem, ko jūs iesniedzāt. Mēs, protams, gaidām no jums ļoti daudz. Ļoti daudz gaidām no šī turpmākā pusgada, no nacionālajiem rīcības plāniem, no, no tām reformām, kas tiks veiktas dalību valstīs. Uh, jo gal galā tieši dalību valsts konkurēt spēja ir jāuzlabo. Tādā veidā radīsies papildus darba vietas, tā uzlabosies iedzīvotāju labklājība, un to visu var nest pasākumi, kas palīdzēs stiprināt stabilitātes un izaugsmas pakta īstenošanu. Nu, un, protams, nepieciešams arī sankcijas, to nedrīkstam aizmirst. Ir nepieciešami arī tālāki pasākumi, bet turpmākā attīstība būs atkarīga no tā, kāda specifiski izskatīsies situācija tad, kad sāksies šis process. Holandas futbola komanda, piemēram, arī netik daudz runā, kā tiešām vienkārši pierāda sevi darbos. Un lūk, arī parlaments vēlas tieši darbus un nevis, da, nevis vārdus. Ir jāsturpina šīs, šī ekonomiskā izaugsme, ir jāveido tāpēc tiesība akti finanšu uzraudzības jomā. Padome apstiprināja Žaka Delarozjēra de ziņojumu, un tam ir jā, tā, tālāk jāto pārvērstam tiesību aktos, regulējumā. Un šobrīd padomē jāsāk darboties aktīvi. Parlaments nobalsos rīt, līdz ar to atvērsies durvis padomas tālākajai rīcībai. Ekofin tiksies šajā mēnesī un cerams, ka varēs nonākt arī pie vienošanās. Un kad runājam par pilnvarām, kas piešķiras jaunajām uzraudzības iestādēm, tad mums aktīvi jādarbojas ne tikai savās interesēs, bet arī pilsoņu interesēs tā lai varam nākotnē raudzīties ar paļāvību. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad došu vārdu Hjūza kungam sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Liels paldies priekšsādātāji! Barazo kungs un Rēna kungs! Mēs esam uztraukušies par to, ka jūs priekšlikumos trūks līdzsvar. Stabilitāte nevar pastāvēt izolēta no spēcīgas ekonomiskās izaugsmas un no augstas nodarbinātības līmeņa. Pašreizējie un turpmāk plānotie striktie pasākumi varētu novest pie mazas izaugsmas un pie arvien pieaugoša bezdarba un pie tālākas sociālās atstumtības. Es zinu, ka jūs neticat, Barozo kungs. Um, E, tam, ka šāda miljona bezdarbnieku un e, atstumtība varētu novest pie konsultācijas, bet šķiet, ka tieši šādu ceļu jūs šobrīd izvēlaties. Savos pagājušās nedēļas priekšlikumos jūs, manuprāt, esat pazaudējis pašu galveno. Uh, Eiropas ekonomikas tautsēmniecībā ir un pārvaldībā ir zināmas trūkumi, bet tos labojot mums jānonāk pie līdzsvarotas pieejas, kur tiek līdzsvarot fiskāla atbildība ar, ar efekti, e, ekonomisko efektivitāti. Jūs esat aizmirsuši vairākas ļoti svarīgas iespējas un scenārijus, kas būtu ļoti svarīgi šai ziņā. Reāla ekonomikas politikas koordinācijai vajadzētu nove, novest pie diferenciētākiem konsolidācijas plāniem, nevis šādiem tuvredzīgiem, viz, vienāda veida striktajiem striktiem budžeta ierobežošanas pasākumiem. Otrām kārtām jūs jānāk lejā ar tādām pol ekonomikas politikas darba kārtībām, kas ļautu strādāt arī pie nodarbinātības. Ir jāsamazina deficīti, un tas jādara uz eh, šo dārgo darba vietu rēķini, jābalda, jādomā par atbilstīgu valsts finansējumu un par atbilstīgu šo aspektu iekļaušanu 2020. gada stratēģijā, tos starp domājot par nodokļu ieņēmumiem, piemēram, no darījuma nodokļu, izveidojot šādu nodokli. Ir vajadzīga operatīva priekšlikuma no jums komisijas par to, kā šo nodokļu slogu eh, izbalansēt, izlīdzsvarot. Jo šobrīd šis sloks daudzās dalībvalstīs ir pārāk liels. Un visbeidzot, jūs neno, ne, nesat devis arī nekādas pozitīvas motivācijas. Jūs tikai runājat par san sankcijām stabilitātes un izaugsmas paktu neizpeldēšanas gadījumā, bet es domāju, ka tas ir diezgan bīstam. Tāpēc ceru, ka jūs vēl pārdomāsiet savu pieeju un rudenī nāksiet klajā ar līdzsvarotāku pie, priekšlikumu kopumu. Paldies kolēģiem par šiem vārdiem, saka priekšsodātājs tālāk došu vārdu Alda grupas vārdu vārdā Gijam Ferhofštātam. Lūdzu. Euh, Paldies, priekšsādātāji. Es priecājos par to, kādā veidā komisārs šeit lika priekšā savus ties, eh, savu priekšlikumu pakotni, kopumu, un ļaujiet man tāpēc izteikt savu viedokli par to. Domāju, ka pamatoties uz šīm iniciatīvām mums vajadzētu iespējami ātrāk pāriet pie darbiem. Uh, jādod, jāliek šie priekšlikumi padomas priekšā, jo parlaments, domāju, tos pieņems. Jo gal galā tā jau Eiropas Savienībā ir paredzēts, ka komisija ir tā, kas uzņems iniciatīvas priekšrocību. Un komisija līdz ar to arī jaudnas atbildība par to, ka šie priekšlikumi tiek atbilstīgi nodokti tālāk citām iestādēm. Un šajā priekšlikuma kopumā tomēr komisāra kungs ir vairāk eh, tādi interesanti jautājumi. Nu, piemēram, kas tad būs atbildīgs par šo Eiropas ekonomiskās pārvaldības eh, uzraudzību? Kas būs šī atbildīgās? Vai tā būs komisija, vai tās būs ECB, piemēram, vai Eiropas komisija? Mēs domājam, uh, ka tai jābūt kādai Eiropas Savienības struktūrai, jo dalībvalsts pašas nevar uzņemties atbildību par sevis pārbaudīšanu, tas nebūtu adekvāti un tāda sistēma nevarētu funkcionēt. Otrām kārdām, jā, atbalstu sankcijas, bet tajā pašā laikā atbalstu tās ne tikai attiecībā uz stabilitātes un izaugsmas faktu, jo tieši tā kā jūs teicāt, šis pakts ir tikai šīs politikas viens aspekts. Mums tāpat laikā ir jāskatās arī uz konkurētspējas jautājumiem, uz struktūra reformām Eiropas tautsēmniecībā. Un Ja, un šādas sankcijas pilnīgi noteikti ir nepieciešams, un tāpēc gribētu arī teikt, ka dalību valstīm vajadzētu būt daudz konsekventākām sajā, savā pieejā attiecībā uz sankcijām. Viņas uzstāj uz sankcijām šīs pakotnes ietvaros, bet tajā brīdī, kad notiek runa par sankcijām, piemēram, attiecībā uz 2020. gadu stratēģiju vai konkurētspēju, tad viņas izrāda lielu negribību. Tāpēc jābūt diezgan konsekventai pieejai, un ceru, ka šīs dalību valstis to arī sapratīs. Trešais komentārs. Komisijas priekšsādātāja kungs. Mēs, protams, domājam par stratēģiju ekonomiskai izaugsmē, mēs, un tad, kad par to domājam, tad nevaram tikai teikt, lūk, jāsamazina deficīti budžetos. Es pats esmu bijis budž bu par budžetu atbildīgais ministrs un zinu, kā, ko tas nozīmē samazināt budžetu. Bet papildus šiem budžeta samazinājumiem ir vajadzīga arī tāda ekonomiskās izaugsmas politika, kas nestu rezultāts. Un vienīgā institūcija, kas to var izstrādāt, ir Eiropas Savienība. Jo tieši Eiropas Savienībā ir iespēja ņemt. Uh, aizņaus, tai ir atbilstīgās infrastruktūras, un tieši tas ir nepieciešams. To mēs labi redzējām Montī ziņojumā, un tieši šādā veidā komisijai vajadzētu pie, pielāgot savus priekšlikumus. Tātad ne tikai runāt par budžeta samazinājumu, kas, protams, ir nepieciešams stabilitātes pakti ievērošanas nolūkos, bet ir vajadzīga arī uzticama ekonomiskās izaugsmas stratēģija. Tā lai nav tā, ka mēs iekrītam šajā uh, Japānas stila stagnācijas slazdā. Un tad, protams, arī jāveido attiecīgi, attiecīgi novērtējumi par to, kā iespējams šo stresu izturēt. Nu, skatīsimies kaut vai uz amerikāņiem. Viņi arī šādu veidu pārbaudas ir veikuši, un tikai tādā veidā varam pārliecināties, ka privātais sektors saņem atbilstīgu finansējumu. Uzbeidzot, Runājot par finanšu uzraudzību, es domāju, ka šeit ir eh, jās, jāskatās uz jautājumiem skaidru un gaišu. Eiropas parlamentā vienošanās nebūs iespējama tad, ja dalība valstis un padomi neievēros, nerespektēs to faktu, ka tieši Eiropas iestādē jābūt tai, kas saka galavādu šai ziņā. Un tas ir pats galvenais princips, no kura neatkāpsimies. Es domāju, ka komisijas priekšlikumā tas jau pieminēts, tas bija tas izējas punkts. Dalībvalstis gan šobrīd to vēl nav sapratušas, tās nav saņēmušas, uzklausījušas šo skaidro vēstu bet tas tām ir jāpieņem, jo citādi parlamentā vienošanās nebūt, nebūs. Priekšādātā kungs. Es negribēju pārtraukt jūsu kaismīgo runu, bet jāsaka, Ferhofstāts kungs, jūs izteicāties nedaudz par ilgu, saka priekšsēdētājs. Godātie kolēģi, tālāk došu vārdu Gigolda kungam, viņš pārstāv zaļo grupu. Paldies par šo prezentāciju, par šo par gaidāmo paziņojumu. Jā, godātie kolēģi, mums tomēr jābūt ļoti uzmanīgiem. Tieši šajos situācijā domājot par nopietno situāciju. Mēs nedrīkstam pakļauties vecajām, ierastajām kārtībām, ierastajām modelim. Jā, mēs skatāmies, ka mums ir visu laiku jādomā par budžeta deficītu problēmām, par konkurences problēmām, un tagad mēs gribam norādīt, ka Mēs nevaram vienkārši turpināt kā ierasts. Mēs arī visu laiku norādām uz taupības pasākumu, tomēr mēs norādām arī, kāds ir iespējams arī riski. Bet tieši budžeta konsolidācija ir nozīmīgākais progress, ko mēs esam panākuši. Un tāpēc mums bija jāapsaka, ka līdšanīja atšķirības līdz šim vispār netika izceltas, bet tagad mēs beidzot par to varam runāt. Un tieši vēl vairāk mēs redzam arī sankcijas, ja dalībvalsts nespēja savaldīt savus budžetus. Bet mēs redzam, ka vēl arī, diemžēl, nopietni caurumi, un mēs šos caurumus nedrīkstam vairāk pieļaut. Un tieši tāpēc tas nozīmē, ka mums ekonomiskā pārvaldība jānodrošina arī ekonomikas ziņā runājot par nodokļiem. Mēs nedrīkstam pieļaut šādas nodokļu oāzes, kur milzīgos apmēros mēs graujam kopējo Eiropas konkurētspēju. Mēs nedrīkstam tādas lietas vairāk ilgi pieļaut. Tas ir pats svarīgākais, sakārtot šīs nodokļu oāzes. Nākamais. Mēs nedrīkstam vienkārši apmierināties ar šādu budžetu koordināciju. Budžetu um, politika nedrīkst būt vienkārši tāda anticikliska. Tas, diemžēl, nav šeit īsti precīzi atspoguļots. Mēs redzam, ka paliek spēkā arī tabū, norādot, ka šīs atšķirības, kas dalībvalstīs valstīs, Ir arī vairākas valsts, kurām nopietni deficīti, bet ir arī tādas, kurām ir uzkrājumi. Un mēs redzam, ka tās lietas tomēr nav pietiekami skaidri izceltas un nav šeit skaidri uzrunātas. Mēs redzam, ka arī nav atrisināts, piemēram, dažāda veida burbuļi, kā, piemēram, nekustamo īpašumu um, burbuļi, kas bija vairākas valstīs uzpūsti. Līdz ar to mums tiešām ir jāspēj apskatīt visus krīzes cēloņus, uh, Un līdz ar to mēs nedrīkstam tik daudz runāt par dažādu veidu jau panākto progresu, bet gan drīzāk ir jāpievēršas iespējamiem krīzes cēloņiem. Visi iedzīvotāji to pelnījuši. Paldies! Lielas paldies! Saku priekšādātājs tālāk Keis Vinbērn, ECR grupas vārdā lūdzu. Paldies priekšādātāji! Ekonomiskā pārvaldība un uzraudzības arhitektūra, pārobežu krīzes uzraudzības noteikumi, tie visi ir ļoti svarīgi jautājumi šajā pēckrīzes periodā. Un visās šajās jomās mums jāpārliecinās, ka veidojam atbilstīgas, stabilas struktūras, un tas jādara pēc iespējas ātrāk, lai pārliecinātos, ka varam nonākt pie kopējiem noteikumiem. Dalība valstīm katrai ir jāapzinās, kā tā ir rīkojusies ekonomiskās pārvaldības jomā, un jādomā par finanšu reformām. Mums jānonāk pie vienošanās un rezultātam jābūt pilnībā īstenotam visās 27 dalību valstīs. Un tas ir pilnībā jāievēro visām Eiropas iestādēm, savukārt jābūt apolitiskām un jāpieņem darbinieki atkarībā no to nopelniem un spējām, kvalifikācijām. Mums jānosūta skaidrs signāls, ka šīs jaunās procedūras, uzraudzības iestādes un struktūra, ko ieros, īpaši ierosinātā sistēmisko risku pārvalda, ir tādas iestādes, kas strādās iedzīvotāju labo. Nesenā finanšu un ekonomikas krīze radīs nepieciešamību pēc drosmīgiem pasākumiem. Eiropā esam identificējuši tās jomas, kur, trū, kur iztrūkst regulējumu, un šie trūkumi ir jāaizpilda. Mums jādomā par finanšu tilgiem, par finanšu pakalpojumiem kā tādiem. Nesenā, tā, ne, nesenā ASV finanšu likumdo, likumdošanas priekšlikumi tika novērtēti atzinīgi. Es tomēr varētu teikt, ka mums ir vajadzīga citādāk veida arhitektūra. Turpmākajās nedēļās mums par to to jādomā. Mums jādomā, e, jāveido Eiropas Savienības struktūra, kas, kuras pamatā būtu šī sistēmisko risku pārvaldes eh, eh, struktūra. Un tad, kad šī struktūra būs izveidota, tad tajā gadī, tad, tā, es domāju, tā varēs palīdzēt nodrošināt finanšu sistēmas drošību un varētu būt atbilstīgs instruments, lai veicinātu arī vienotā tirgus tālāk attīstību finanšu pakalpojumu jomā. Un tomēr šai pat laikā mums jāpārliecinās, ka visas jaunizveidotās iestādes atbilst arī un sadarbojas ar nacionālajām uzraudzības iestādēm. Tad, kad īstenojam sarunas, mums jāveido vispēc iespējas vislabākā struktūra, vislabākā uz uzraudzība. Un, uh, jādomā par to, kā tas pielāgos Eiropas kontekstam. Domāju, ka, lai gan metodas ir dažādas, mēs tomēr beigās nonāksim pie globālas finanšu sistēmas, kas būs daudz drošāka un kas daudz labāk kalpos mūsu tautsēmniecības interesēm. Paldies, Finbērns kundzei, saka priekšādātājs. Tālāk Biskija kungs no apvienotiem krēslās grupas. Paldies, priekšsādātāji. Tā kā mēs esam dzirdējuši, ko saka komisija priekšējo nedēļu laikā runāt par 2020 stratēģiju un par to, ko viņi norādīja, ka viņi nav gatavi īstenībā reāli risināt problēmas. Mēs redzējām, ko viņi bija gatavi piedāvāt bankām, bet tajā pat laikā nebija palīdzības sociālajā ziņā. Tagad nu, mēs redzam, ka viņi ir gatavi arī reformēt sociālu, piedošanu, stabilitātes uz izaugsmas paktu. Taču mēs redzam, ka stabilitātes un izaugsmas paktu paredzētas reformas ir vērsts uz nepareizo mērķi, nepareizā virzienā. Uh, Un tāpēc mēs arī atsaucamies un aicinām nemainīt saktu, uh, paktu pašu saturiski, bet paredzēt zinām sankcijas, kas ļauj šo paktu īstenot. Komisija un padome tagad pieprasa vēl lielākas sankcijas pret deficītu pārkāpēju valstīm, bet mēs redzam, ka jau nāko, pagātnē tas nedarbojās. Līdz ar to kreisie mēs esam iepriecināti, ka vismaz visi šie nozīmīgākie sankcijas pasākumi, diemžēl, vairs, eh, par laimi vairs nav tad paredzēti, cik trausmīgi tie bija paredzēti. Es saprotu, ka situācija pieprasa rīkoties. Mēs redzam, kas notiek. Šobrīd jau šo smagumu nes iedzīvotāji, viņiem arī ir jāmaksā par visām kļūdām, un līdz ar to mums tiešām pienāca laiks pārmainīt šo politiku. Mēs redzam, ka pakta uh, noteikumi mm, ir 3%, un mēs nedrīkstam piedzīvot, ka, ka tas apdraudēs vēl lielākā mērā jau tā ļoti vājo ekonomikas izaugsmu Eirozonā. Mums ir jāskatās, ko mēs tiešām varam reāli darīt. Mēs varam izskaust spekulantus. Un mums ir jāizveido tādas eksporta uh, stratēģijas, kas ir veselīgas, nevis tādas, kas sagrauj arī trešās valstis. Nu, mums ir jādara viss, lai tiešām stabilitātes paktā tiktu ņemt vērā arī citi kriteriji, kā piemēram bezdarbs un nabadzības izplatīšanās. Un tieši tāpēc vienkārši vajag pasināt sankcijas, bet tiešām nopietnas reformas īstenot. Paldies! Paldies priekšādātāja kungs, saka tālāk Gotfrīds Blums, kas no Federalistu un Demokrāta grupas priekšādātāja kungs. Komisāra kungi, man šie trīs amīgo, kā es tā varētu teikt, iepriekšējā plenāra sēdē. Jums bija jāmetas prom, un jūs nedzirdējāt manus viedos vārdus, nu, tāpēc eh, teikšu šobrīd, un domāju, arī šodien tie būs viedvārdi. Jūs esat nonākuši tādā ķezā, varētu teikt, nu, zināmā mērā varētu just jums līdzi bet jāsaka, jūs paši esat šo ķēzi izraisījuši. Nu, piemēram, šis kopējās valūtas eksperiments, kas tiešām saucams tikai par eksperimentu, kam bija lemts nelāgs gals, un to jau Kembridžas universitātā visi profesori skaidri un gaiši pateica, skaidri liekot priekšā, kāpēc šāds eksperiments nevarēja darboties. Nu, tika dodi apmēram desmit gadu, un lūk, izskatās, ka man bija taisnība, kad es pareģošos desmit gadus. Nu, kļūdas bija jau jūsu pašu noteikumu grāmatā. Nu, kas tad notika, kad jūs ieviesāt šo eiro? Jūs šos noteikumu grāmatu faktiski izmetāt, jūs vairs to neņēmāt vērā, jūs ņēmāt vērā jebkādu, jūs pieaicinājāt šai klubiņā jebkuru nefunkcionālo fiskālo ekonomiku, tas viss kopā, protams, nesadirēja un tā, tādējādi šī eiro aiziešana tikai vēl pār, pātrinājās. Nu, jāsaka, tas jau nebija nekāds pārsteigums beigu beigās, tas jau bija skaidri un gaiši, pats no, bija skaidrs no paša sākuma jau runās ierakstīts. Nu, un faktiski tas būtu intelektuāli negodīgi apgalvot pretējo e, mēs bajām, pirkām šīs Grieķijas obligācijas e, ar atlaidēm un nezinu ko, bet lūk, mēs tādā veidā nolēmām neveiksmē visu šo pasākumu. Mēs esam bankas līdz ar to nokši neapskaužamā situācijā, viņi nokši milzīgu parādu priekšā. Uh, visi šie novērtējumi nekam nav derīgi, un ko tad dara centrālās bankas šobrīd? Jā, tās atkal iepērk šai sekundārajā tirgu, kaut kādas švakas obligācijas tiek iegādāts, un tā visa rezultātā atkal nonākam ķezā. Tieši tāpat kā tas bija pašos sākumos, un ja jūs gribat no šīs ķezas tikt laukā, tad vajadzētu izbeigt šo te politisko atbalstu bankām, jo centrālās bankas tikai pašas daļa no problēmas, nevis no risinājuma. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Marina Lepens kundzei no grupām nepiesaistītajiem deputātiem. Paldies! Eirozona šobrīd piedzīvo nepieredzētu neveiksmi un lejupslīdi. Eiropā šobrīd ir ārkārtīgi augsts bezdarba līmeņi un uh, konkurence spēja mazinās un mazinās. Nu, protams, eh, kā zinām, ļoti cietusi tieši Grieķija, Portugāla, Spānija, Francija būs nākamās šai rindā, kas nonāks pie nabadzības eh, un iedzīvotāji cietīs visvairāk esam runājuši par to, kā harmonizēt Eiropas Savienību, bet vai tad jūs nestumjat Eiropas Savienību vienkārši tuvāk šai klīnas kraujai? Es domāju, ka tā ir traģē, traģēdija, ko piedzīvojam mūsu pašu acu priekšā. Tā ir tāda totalitāriska attieksme, kas uztiek uzspiesta šīm dalību valstīm, tas izraisa spekulācijas. Finanšu tirgos, nu lūk, un Spānijai budžetā bija e, liels budžeta pār, pārpalikums, un tagad te ir 12% deficīts. Tā šīs izmaiņas pāris gadu laikā Tā visa rezultātā esam nonākuši pie nepieredzētas spekulācijas ar nekustiem īpaš, īpašumiem, mājas stāv tukšas. Nu, protams, tad vēl arī šīs skandāls ar prēmijām, nu tas viss nepie kā laba nav novēdz. Un šķiet, ka jūs esat sa savu uzdevumu, savās uzdevumos pilnībā izgāzies. Eiropas Savienība tagad vēl uzliks arī žņaugus dalību valstu budžetiem, bet ar to taču situācija netiks atrisināta. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Tagad došu vārdu komisijas priekšsādātājiem. Lūdzu, jums noslēguma piezīmes šajās debatēs. Paldies, es mēģināšu atbildēt uz dažiem uzdotajiem jautājumiem. Vispirms Vamā Kulu kundzei, paldies par pausto atbalstu. Mūsuprāt, tas uzlabos mūsu izaugsmes pakta stabilitāti un arī eiro un Eiropas projektu stabilitāti kopumā. Uh, un mēs uzskatām, ka parlamentam ir jā, cieši jāiesaistās šajos pūliņos. Un iepriekšējā Eiropa padomē, kurā piedalījās ar Buzekungs, es jau teicu, ka parlaments ir pastāvīgi jāinformē par visu pāru un noris attiecībā uz nākotnes ekonomikas pārvaldībai es. Par bažām, ko teica Biskīkungs un Jukskungs, manuprāt, tās ir jāņem vērā. Uh, bet tā pašā laikā es uzskatu, ka mūsu priekšlikumā tas ir ņemts vērā, jo tas, kas ir jauns šajā priekšlikumā, ir tas, ka mēs sakam, ka stabilitātes un izaugsmas pakts nav viss. Mēs sasaistam to, kā mēs analizējam stabilitātes izaugsmas pakta darbību īstenošanu ar makroekonomisko līdzsvaru. Tā kā mēs būtībā piedāvājam tādu pieju, kas neskatās tikai uz makroekonomiskiem aspektiem, bet arī skatās uz izaugsmi, kā jau jūs to piedāvājāt. Tāpat mēs skatāmies uz inovācijām, uz reformu iespējām, un tieši tāds ir mūsu mērķis attiecībā uz 2020 programmu. Un kā jau Ferhofštad kungs pareiz teica, mēs runājam arī par iekšējo tirgu. Un balstoties uz Montīkunga iesniegto ziņojumu, mēs pie tā strādājam, un Baņiekungs nāks klājā ar svarīgiem priekšlikumiem šo jautājumu risināšanai. Tā kā mūsu priekšlikums nav tikai par piesardzību makroekonomiskajā ziņā, mēs runājam par ekonomikas pārvaldību, un tādēļ mēs skatāmies uz to, kas īstenībā nestrādāja agrāk, bet es jau teicu, tas ir ne tikai par makroekonomisko piesardzību, bet mēs runājam arī par izaugsmi un par to, kādas reformas ir nepieciešams. Un kas ir jauns šajā jomā? Protams, pirmo reizi mums ir šāda visaptveroša pieeja. Mēs skatāmies uz visiem aspektiem. Jūs noteikti atceraties pirms pāris mēnešiem, kad es iepazīstināju jūs ar Eiropas 2020 stratēģiju. Vairākās Eiropas valstīs cilvēki teica, ka jūs to nevar sasaistīt ar stabilitātes un izaugsmas paktu, jo tas šo paktu vājinās. Nu, es domāju, ka šobrīd bija ļoti, visi domā, ka bija ļoti labi, ka mēs nerunājam par struktūru reformām, un nerunāja par konkurētspēju. Un tādēļ es arī nepietiek domāju, ka mūsu pieeja nav līdzsvaroti. Eiropas 2020 stratēģija mēs cīnījāmies, lai iekļautu tādu mērķu kā nabadzības apkarošana, izglītība un nodarbinātības līmenis. Tā kā tas ir ļoti līdzsvarots darba veids, mēs mēģinām skatīties visiem tautsāmniecības instrumentiem un vienlaicīgi skatāmies arī uz tādiem mērķiem kas runā par sociālo atstumtību un izglītību. Verhofstadt kungs, jums ir taisnība, komisija izsaka priekšlikums, un tieši to mēs darām, un mēs izteiksim arī jaunus priekšlikumus. Šobrīd notiek ļoti būtiskas reformas, un tieši tādēļ Renkungs arī dod savu vārtavu komisijas darbu grupā. Viņš uzskata, ka ir ļoti svarīgi panākt vienprātību, jo Tās ir ārkārtīgi nozīmīgas izmaiņas. Bet, protams, kad pienāks brīdis komisijai izteikt likumdošanas priešlikumu, mēs to arī darīsim, un tas ir, ir labākais veids, kā iesaistīt parlamentu šī darbā. Bet šajā kopiskajā pieeja mēs vēlamies ar makroēnisko uzraudzību. Mēs šeit nerunājam tikai par sankcijām tām valstīm, kas neatbilst parāda un deficīta kritērijiem. Mēs mēģināsim arī stiprināt koordināciju attiecībā uz makroekonomiskajiem, makroekonomiskajiem nelīdzsvariem. Daži no jums minēja arī uzraudzības jautājumu. Vēlreiz vēlos atgādināt, ka mūsu mērķis ir izveidot jaunu iestādi, kas sāk darboties sākot ar nākamo gadu. Un visa mūsu reforma balstās uz šādu jaunu arhitektūru pēdējo gadu, ne, pēdējo dienu laikā Beļģijas prezidentūra atjaunojas virzību šajā virzienā. Esmu pateicīgs parlamentu izrādītajai iniciatīvai šajā lietā un paldies arī par pausto atbalstu. Vienlaicīgi es tomēr aicināšu jūs strādāt, lai panāktu vienošanos nākamo pāris dienu laikā, un šķiet, ka tas ir iespējams. Komisija jau ir palīdzējusi ar dažādiem kompromisu tekstiem un ir liels prieks, ka ir panākts progress un tiek saglabāta pozitīva dinamika. Kā Svinburna kundze teica, amerikāņi ir pazinoši savu politisko vienošanos, bet viņiem nav likumdošanas akta. Lasot presē, rodas iespējas, ka amerikāņi tikuši daudz tālāk kā mēs, bet tās nav taisnība. G20 prezidents Obama teica, ka viņš ir panāca vienošanās starp abām partijām, un par to mums liels prieks, bet patiesībā mūsu likumdošanas darbs tiks pabeigts daudz ātrāk nekā mūsu Amerika partneriem, un tas mums būtu arī jāizdara, lai parādītu, ka to mēs saglabājam līderu lomu šajā finanšu regulējuma izveidošanā pasaulē, un līdz ar to uzlabot arī Eiropas pozīciju šajās lietās. Tālāk jūs runājat par stresa pārbaudēm. Uh, Kā jūs zināt, komisija spēlē ļoti nozīmīgu jomu, lai veicinātu caurskatāmību un paziņot par rezultātiem attiecībā uz pēdējiem stresa pārbaudēm bankās. Iepriekšējā padomē es aicināju šos rezultātus publiskot. Kā jūs zināt, tas ir valstu ziņā par to lemt. Šis lēmums varētu sniegt mieru investoriem, kliedējot nepamatotas bažas vai arī risinot uh, problēmas, kas vēl joprojām pastāv. Esmu pārliecināts, ka Eiropas banku nozare ir izturīga, bet mums ir jānosaka, kur ir vājie punkti un tie jāstiprina. Un tādēļ es aicinu turpināt darbu un jāizveido arī rezerves mehānismi, kurus varētu izmantot vajadzības gadījumā, un tā arī tas ir valstu ziņā. Ja valstīm ir jāiejaucas, tad komisija šo jautājumu skatīs laicīgi saskaņā ar kopienas noteiktajiem nosacījumiem. Un šo lēmumu, ka publiskotu stresa pārbaudu rezultātus uz to Toronto sanāksmē skatījās ļoti pozitīvi, un, manuprāt, tas arī palielina uzticību mūsu kopējai sistēmai. Kā jūs redzat, cienējamie Eiropas parlamenta deputāti, mēs darbojamies vairākās frontēs šodien es iepazīstināju ar priekšlikumiem, kas ir izteikti nesen attiecībā uz ekonomikas pārvaldību. Bet nenošķiriet šos priekšlikumus no citiem pūliņiem, kurus mēs īstenojam, lai nodrošinātu saskaņotību ekonomikas politikā. Un mēs sakam, ka ja mums ir monetārā savienība, tad ir nepieciešama arī monetārā koordinācija. Un mūsuprāt, tas ir visu mūsu pilsoņu interesēs, lai eiro būtu stabils tos, protams, visvairāk interesē Eirozona, bet tas ir svarīgi arī citām valstīm, un tas ir svarīgi visiem tiem, kas vēlas atvērtus tirgus un atvērtas sabiedrības. Paldies! Paldies, priekšētāji kungs! Paldies ka par to, ka sadarbojaties ar Eiropas parlamentu. Kolejnym punktem porządku dziennego jest wspólna debata. Nākamais darbkārtības jautājums ir kopējās debats